īpaši kohēzijas politika tiek reformēta tā, lai tā varētu izveidot Eiropas Savienību par modeli sadarbībai starp tautām. E, Daudzgad finanšu schēma šādā veidā, ja Eiropas parlaments tiks uzklausīts, tā radīs e, šos te pārējais reģions vai starp reģionus. Eh, tādējādi tiks piedāvāts vienādas iespējas visai Eiropas Savienības teritorijai, dažādiem reģioniem, neatkarīgi no to attīstības, neatkarīgi no to ciešanām ekonomiskās krīzes apstākļos, eh, šā patreizējās krīzes vai nākotnes krīzes apstākļos. Kohēzijas politika vēlas izlīdzināt atšķirības starp reģioniem. Tas ir viens no galvenajiem strateģiskajiem mērķiem. Piedāvātie priekšlikumi ir vērsti pareizā virzienā un tie sagatavot sagatavos mums labu nākotni, ja nobalsosim par šiem priekšlikumiem. Balsojums būs ļoti vienkārši izvēle starp tādu Eiropu, kas ies uz priekšu, vai tādu Eiropu, kas ne, neies uz priekšu. Es ceru, ka uzvarēs tie, kas tic Eiropas nākotnē. Paldies! Nākamā runātāja Ilda Figurēdo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! pašreizējās krīzes eh, apstākļos ir acīm redzams, ka sociālā un ekonomiskā kohēzija ir izgāzusies. Un tāpēc mums būtu arī jāmaina mūsu finanšu ietvers. Ekonomiskā un sociālā jomā galvenie izaicinājumi saistīti ar daudzgad finanšu schēmu. Mēs gribam eh, palielināt eh, savienības līdzekļus, lai uh, veicinātu sociālo ekonomisko kohēziju. Ja mēs nerīkosimies pareizi, tad uh, valstis, kas nonākušas finanšu grūtībās, atkal saskarsies ar vēl lielākām grūtībām. Te ir jāinvestē, lai uh, novērstu sociālo ne, nelīdzsvarotību, diskrimināciju. Dalībvalsts neko tādu nevar izvērst, tad, ja mums nav attiecīgie līdzekļi, mums ir jāveicina e, militāro izdevumu samazināšana. Tas mums būtu jādara. Un tāpēc man šķiet, ka šīs ziņojums e, ir zem katras kritikas nodrošinot labāku nākotni Eiropai. Paldies! Figureido kundze. Dāmas un kungi, iespējams, ka jūs saprotat, ka tagad esmu priekšsēdētājs šajai, šai daļai. Esmu ļoti noskumis par Horhis Sempruna nāvi 86 gadu vecumā Viņš eh, bija Buhenvaldes koncentrācijas eh, nometnē, viņš, bija, viņš cīnījās pret eh, nacistiem manā valstī. Viņš bija pazīstams rakstnieks, kā jūs zināt, viņš arī tika apbalvots. Un mēs gribētu pieminēt viņu Es biju viņa draugs un es gribētu lūgt priekšstādātāju Buzek nosūtīt viņa ģimenei un draugiem līdzjūtības vēstuli. Paldies. Dāmas un kungi, Fontānas kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, šeit mēs saskaramies ar vienu no kritiskākajiem laik brīžiem Eiropas vēsturē Komiteja ir sniegusi svarīgi ieguldījumu šai lietā pēdējā gada laikā. Mēs neesam pret budžetu palielinājumu, bet mums šķiet, ka varbūt būtu vērts paskatīties uz to, kur mēs varētu iekonmēt Eiropas budžetā, jo diežvēr, diemžēl Eiropas fonda netiek uh, pareizi izmantot. Patiesībā ir tieši otrādi. Ir vērts izskatīt pareizi šo fondu izmantošanu Daudzi Eiropas uh, pilsoņi ir pārliecināti, ka, ja šos fondus izmantot pareizi, tad arī tās Eiropas tās uzlabotos. Piemēram, uh, attiecībā uz paplašanās politiku, kur šī līdzekļa aiziet. Uz integrēšanu patiesībā tas nekādas augus nenes ir arī līdzekļi, eh, ir arī reģioni, ka, līdz kuriem līdzekļi neaiziet, un ir kaut citi reģioni, kas saņem daudz un izmanto šos līdzekļus neatbilstoši. Eiropai ir jāatgūst savu uzticamību no pilsoņu puses. Paldies, turpina priekšstādātājs. Nākošais runātājs ir Frank Van Heke uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātājs. Protams, man ir te daži svarīgi komentāri. Pirmais, šajā ziņojumā es neredzu ne, nevienu rēģi, mēģinājumu nāk klajā ar struktūrāliem ietaupījumiem. Piemēram, tikt vaļā no pilnīgi nevajadzīgām institūcijām, kom, reģionu komitejas, er, ekonomiskās komitejas. Un te arī neparādās nekāda centiena uzdot sev jautājumu vai Eiropai ir vērts saglabāt savas pašreizējās prioritātes. Gluži otrādi, kārtējo reizi izskan priekšlikumi uh, par papildu nodokļiem, aizņēmumiem, bet skaidrs, taču kaut kā pienāks brīdis, ka tas viss būs jāatmaksā. Mēs nedrīkstam uzlikt papildu slogu uz pilsoņiem. Ja jūs apgalvot, ka jūs rīkojaties citādi, tad jūs melojat un vēl arī būtu jāuzrauga uh, dalībvalsts, lai tās uh, beigtu, uh, beigtu veikt taupības pasākumus. Pilnīgi nevar atbalstīt šo ziņojumu. Paldies, Marinesko kungs, divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Izaicinājumi Eiropas Savienībai pieprasa stingru, solidāru atbildi no Eiropas puses. Uh, 2020. gada stratēģija ir atbilde Eiropas konsolidācijai. Ziņojums, kas uh, tiek piedāvāts šodien, piešķir 2020. Uh, gada stratēģijai centrālo lomu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Lisabonas līgums Eiropas Savienībā piešķir jaunas kompetences. Daudzām dalību valstīm bija jāizvērš uh, nodokļu pielāgojumi, un tas ir atstājis likt iespaidu uz sabiedrības iedzīvotāji. Mums ir jāpiešķir lielāka Eiropas pievienotā vērtība. Kohēzijas politika un lauksaimniecības politika ir jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī, kādā finansējums tam tika atvēlēts pašreizē daudzgad finanšu schēmā. Finansējums ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk un pareizāk, un kohēzijas un konverģences kritērija ir jāievēro arī turpmāk. Pētniecības un attīstības budžetam ir jānodrošina polit, eh, izaugsmu visām citām Eiropas politikām. Jaunā, jaunais eh, priekšlikums piedāvā septiņus, septiņu gadu ciklu, un tas paredz lielāku elastību budžetam, iespēju pielāgoties nākotnes izaicinājumiem. Um, palielinājums pašu budžetam ir labs risinājums, kā samazināt nacionālos ieguldījumus. Padomei ir jāspēj uh, pieņemt šo 5% pieaugums, jo bez citādi mēs savus mērķus nevaram panākt, sasniegt. Jaunajam daudzgad finanšu, jaunajai daudzgad finanšu schēmai ir jādomā par Eiropas Savienības stabilitāti. Uh, varu uzteikt mūsu referenta darbu. Paldies! Paldies, Marinesku kungs! Turpin priekšstādāt nākošais runātājs uz trim minūtēm ir Gardija Stabalrubjau. Paldies, priekšstādātā! Iesākumā gribētu sveikt referentu un visus kolēģus šura komitejā gribu izteikt viņiem ļoti augstus uzslavas vārdus arī par to, ka viņi ir mēģinājuši panākt vienošanos šī gada laikā. Līdz ar to rezultātā ir tāda pozīcija, kuru var atbalstīt vairums parlamentu deputātu. Šis ziņojums ir ceļu karte, kura Eiropas Savienībai jāievēro, ja vēlamies panākt sociālo, ekonomisko un politisko mērķu izpildu, un šos mērķus paši esam izvirzījuši. Un ja mēs vēlamies izpildīt tos uzdevumus, kas mums būs priekšā tuvāko gadu laikā, šis ir tāds kā scenārijs, kuram jāsako, lai izkļūtu no strīda, no krīzes. Eiropas stratēģija 2020. gadam paredz, ka izaugsmē ir jābūt gudrai un iekļaujošai. Ja mēs piekrītam tā, tam, ka Eiropas pievienotā vērtība ir kaut kas vērtīgāks nekā atsevišķu dalību valstu summa. Mums ir nepieciešama laba lauksaimniecības politika, tāpat arī jāattīst jāsasniedz tūkstošgads attīstības mērķi, jāpalīdz mūsu kaimiņiem vidusjūras apkaimē, jāturpina ieguldījumi zinātnē un pētniecībā, jācinās pret klimatu pārmaiņām, jāveic investīcijas izglītībā, Erasmus programmā, jāturpina izmantot kohēzijas politika kā ilgspējīgas attīstības mehānismus un solidaritātes mehānismus starp dalību valstīm, ja mēs vēlamies turpināt atbalstīt Transeiropas ceļu tīklu. Tātad kopumā, ja mēs vēlamies arī nākotnē vairāk Eiropas un šos eiropeiskos projektus, tad mums ir nepieciešams lielāks budžets. Bez nepieciešamiem resursiem, kā teikt ziņojumā, mēs nevarēsim sasniegt tos mērķus, kas ir definēti. Mēs zinām, ka ir dažas dalība valsts, tāpat arī ir daži deputāti šeit, kas nevēlas palielināt budžetu. Viņi to negribētu pat tad, ja būtu milzīgs ekonomikas uzplaukums šobrīd. Mēs gribētu gribētu aicināt padomi piedāvāt tad eh, atsevišķu mērķu, attiekšanos no atsevišķiem mērķiem. Ja mēs negribam palielināt budžetu, tad visus mērķus mēs nevaram īstenot. Mums ir jāizvēlas, kuras politikas ir prioritārās. Ir nepieciešams patiesas debates un nevis liekulīgas debates no neto maksātājiem. Mēs vēlamies, lai tiktu darīts gals dažādiem izņēmumiem. Man ir ļoti svarīga viena lieta, un Levandovs kungs zinās, ka es esmu par to, lai tiktu ieviesta finanšu, tiktu ieviesta finanšu transakciju nodoklis. Daudzās valstīs tas tiek saukts par Robina Huda nodokli. Tas ļautu mums ie, ievākt ļoti zolītas naudas summas. Tādējādi mēs arī uh, sodītu dažādus spekulantus un oportunistus, kuri parasti gūst labumu no citu cilvēku nelaimēm un nabadzības. Uh, Tas būtu veids, kā sodīt tos, kas tieši ir radījuši šo krīzi, un arī veids, kā iegūt jaunas līdzekļus Eiropas budžetam. Mēs vēlamies vairāk ambīciju, mēs vēlamies, lai Eiropas projekts turpinātos, lai nesāktos stagnācija, jo tādā gadījumā mēs būtu zaudētāji. Lielas paldies! Alvaro kungs nākamais. No. Paldies priekšsēdētāji! 1975. gadā es, es pārliecinājos par Eiropas Savienību, un es uzskatu, ka mums ir jānodrošina arī turpmāka Eiropas Savienības attīstība. Es domāju, ka mums ir jādomā par pašu līdzekļu tērēšanu. Manuprāt, ka ziņojums tā pašreizējā formā ir pietiekami ambiciozs, lai nodrošinātu šī parlamenta vairākumu atbalstu, taču attiecībā uz prioritātēm tas nav pietiekami ambiciozs. Vienīgā atbilde, kas e, tiek sniegta, ir vairāk naudas, bet netiek skaidrots, no kurienes tiek eh, ņemta šī nauda, tiek runāts par pašu līdzekļiem. Ja ir runa par struktūrālām reformām, ja mēs tās būtu patiešām vēlējušies, tad mums vajadzētu ņemt vērā Kamerona priekšlikumu. Pašlaik eh, šie priekšlikumi šķiet iesaldēti. Mēs eh, pašlaik runājam par to, ka uh, neiztērētos līdzekļus vajadzētu paturēt nākamo gada budžetā, lai varētu tos turpināt ieguldīt dažādos projektos. Mēs uzskatu, ka šeit netiek uh, piemēroti vajadzīgie mēri, un tieši tāpēc šis ziņojums īsti neatbilst mūsu turpmākajām stratēģijām. Lielas paldies, tagad vienu minūtē Pinka kungam. Šorīt Dolakungs skriešus ieskrēja Eiropas parlamenta zālē un runāja par lielāku budžetu, bet viņš bija skrējis tik ātri, ka nevarēja nemaz parunāt, un viņam bija jāpārtrauc runa. Tas ļoti labi un simboliski attēlo debats par DFS. Eiropas Savienības budžets apmēram 1% no IKP komisija. Parlaments saka, ar to nepietiek, vajag vairāk naudas. Un tomēr Eiropas Savienība jau esošo naudu nevar normāli iztērēt. Miljardiem eiro reģionālajos kohēzijas fondos ir neiztērēta un nauda ir jāatgriež jāatgriež dalību valstīs. Tad kāpēc jums vajadzīgs vairāk naudas, ja jūs nespējat apgūt pat atsošos līdzekļus? Šeit, šajā parlamentā, mums ir vairāki Pāvlovi, Šulca kungs, Dola Dol kungs, Verhofstadt kungs, neviena no viņiem nav šeit zālē, viņi aizskrējuši prom. Viņi nerunā par to, ka budžetam ir jābūt vēr, vērstam uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti. Piemēram, vajadzētu ierobežot reģionālās kohēzija fonds, novēršotos tikai uz nabadzīgākajām valstīm, samazināt šos līdzekļus par 30% un šo naudu izmantot zinātnēm pētniecībai. Priekšētā kungs, es zinu, ka tas ne nenotiks. Es zinu, ka šie Pavlovi skries savu skrējumu un savu ceļu un neko nemainīs tajā. Paldies! Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku, saka priekšsādātājs. Es atvainojos, ka es saku to tagad, jo nākamā runā tāda Džurāns kundze, kas parasti ievēro šo laiku, bet mums ir ļoti garš runātāja saraksts un būs grūti pabeigt laikā. Džurāns kundze, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir dažādi iemesli, mm, kāpēc dalību valstu budžeti šobrīd atrodas grūtībās. Nu, krīze ir viens no šiem iemesliem. E, lai arī kas būtu pie varas, visām valdībām dalību valstīs ir jāveic dažādi budžeta pārstruktūrēšanas pasākumi. Ir divi divas iespējas. Viena iespēja ir dalību valstī pašai mēģināt eh, veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi tik galā ar krīzi, eh, balansējot budžeta ieņēmus izdevumus. Eh, šķiet, ka taupība ir kļuvusi par tādu kā pašmērķi šobrīd, un tā situācija pilsoņiem tikai pasliktina. Otra opcija man ir sirdī tuvāk, to gribētu aizstāvēt. Es domāju, ka vajadzētu solidarizēt mūsu budžeta centienus, darīt lietas kopā, mēģināt palielināt šos te pašu resursus, ieviest lielākus iesaist, ieviešot tādu kā transakciju nodokli un arī citus pasākums. Slavenajā konventā mēs jau ļoti daudz runājām par šo jautājumu. Šajā ziņojumā uzsveram atkal to, ka ir nepieciešama sadarbība starp Eiropas Savienību, dalībvalstu parlamentiem, valdībām. Tas palīdzēs mums solidarizēt izdevumus un budžets. Mēs nevaram vienlaikus apēst kūku un to paturēt arī. Mēs nevaram nevaram ieguldīt vairāk līdzekļus infrastruktūrā, saņemt dažādas atlaides. Tas nav iespējams. Es domāju, ka mums ir nepieciešams atkal dialogs starp dalību valstīm, Eiropas parlamentu, dalību valstu parlamentiem. Tādējādi mēs arī atgriezīsim pilsoņiem ticību Eiropas projektam. Lielas paldies! Tagad aicināšu izteikties De Jonga kungu. Vienu minūti. Priekšsēdētāji, šis ir ļoti slikts ziņojums to pataisno var izmest atkritumu tvertnē. Pilsoņi saskars ar ļoti smagiem taupības pasākumiem, un tas ir tīrais neprāts mums pieprasīt papildu līdzekļus Eiropas līmenim. Mums šī problēma būtu jārisina citādi Mēs negribam te maksāt par eh, riteņu braucēju celiņiem tādām valstīm kā, piemēram, Nīderlandē. Mums jāskatās nabadzīgākām valstīm. Mums ir jāparedz projekti šīm dalībvalstīm. Te mēs rakstam, ka daudz uh, vairāk naudas ir jāpiešķir struktūrālajiem fondiem un konkrēti spējas un inovāciju pamatprogrammai. Bet mums taču jārīkojas citā, cit, citādi. Liberāļiem, kristīgiem, demokrātiem. Ja mēs, runā, ja mēs atstājam cilvēkus problēmās eh, vienus pašus, tad mēs neko reāli nedarām. Ja mēs te runājam par taupības pasākumiem, bet tērējam naudu Briselē, tas vienkārši skandalozi. Nākošais runātājs Morgāns uz vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, es gribētu uzsvērt dažas lietas šajā svarīgajā ziņojumā pašreizējais mehānisms acīm redzot nav labi sabalansēts, jo īpaši apvienotās karalistes atlaides dēļ ir savādas vēl kompensācijas, kas tam nāk klāt. Un līdz ar to sistēma kļūst nestabila un necaurskatām. Mums būtu labāk jāraugās, kā novērtēt tiešos ienākums dalībvalstīs no tāda kā kopīgā avota, kā piemēram PVN, Eiropas Savienības pilsoņiem nevajadzētu uzlikt papildus slogu. Uh, viņiem būtu jāpaļaujas pašiem uz saviem ienākumiem. Visi šie punkti ir ļoti svarīgi, daži svarīgāki par citiem, taču, ko es gribēju sacīt, mums ir jāatsakās no šīs sistēmas, ka tērējam lieki, te ir runa par eiro obligācijām, piemēram, bet tās tālāk var izraisīt eh, atkarību no, eh, no aizdevuma. Mēs ietaupītu simtiem tūkstošu eiro, ja mēs, ja mēs tik pārstāvētu ar vienu pārstāvu. Priekšstādātājs pārstāv runāt, eh, pārtrauc runātāju. Nākošā runātāja dots kundze. Paldies, priekšstādātāji komisāri viņas augstības eh, vēstules vērtējums Ferhofstāts skatījumā tikai vēlreiz ap, apliecina to, cik uh, lielā mērā apvienotā karaliste uh, nesaprot šo uh, budžetu. Bet Ferhofstāts kungs neminēja, ka. Uh, Uzņēmēji 14 miljonus mārciņu iztērēja, lai pielāgotos uh, ES prasībām, un zvejniekiem bija 3,3 miljārdi uh, mārciņu jā, jāzaudē, tāpēc, ka citu dalībvalstu zvejnieki ienāca viņu teritoriālos ūdeņos. Mēs taču nevaram neņemt vērā mūsu pilsoņu Um, skatījumu. Pašreizējais um, apvienotās karalists ieguldījums 6,4 miljārdi, un tas jau turpmāk būs 10 miljārdi. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, jūs laiks beidzies, nākošais runātājs Kara. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, mums ir jāuzstāda šau pieci jautājumi. Kāds budžets ir vajadzīgs nodarbinātības un izaugsmes stratēģijai 2020. gadam? Kāds budžets ir vajadzīgs monetārai savienībai? Kāds ietaupījuma potenciāls mums ir? Kāds budžets ir vajadzīgs eh, Eiropas Savienotajām valstīm? Kādu lomu Eiropai vajadzētu spēlēt 2020. gadā? Vai mēs vispār vēlamies spēlēt kādu lomu? Mēs, Eiropas parlaments, saprotam savu atbildību. Mēs sakām, kas īsti notiek. Austrijā mēs teiktu, ka bez naudas nekas nenotiek. Mums ir jāpilda mūsu uzdevumi, mums ir jāuzņemas izaicinājumi, mums ir jānodrošina vienotība. Vairāk uzdevumu, ek, konkurētspējas celšana, izaugsme, nodarbinātība, pētniecība, turpmāka infrastruktūras uzlabošana, to visu mēs nepanāksim ar mazākiem finanšu līdzekļiem, neizvērtējot pašreizējo izdevumu iztērēšanu. Vairāk Eiropas radīs arī ietaupīšanas potenciālu dalību valstīs. Jauna Eiropa dos lielāku efektivitāti. Tā ir mūsu atbilde globalizācijai. Nākotnēji. Un valstu parādiem. Ko īsti mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai budžets nebūtu iesaldēts. Ja kāds iesaldē budžetu, tad tas kaitē Eiropai, un tas arī neļauj mums sasniegt mūsu uzdevumus mūsu pilsoņu acīs. Mums ir uh, vajadzīgs darījuma nodoklis, mums ir vajadzīgi pašu līdzekļi, mums ir jāstājas pretī izaicinājumiem un ir jāievēro līgumus. Mēs nedrīkstam slēpt galvu smiltīs, tāda ir mūsu programma. Mums ir uh, jāpiekrīt šim ziņojumam, tādējādi mēs uh, būsim. Uh, paveikuši tas, to, kas ir jāpaveic. Lielas paldies tagad uh, trīs um, minūtes Kalfina kungam. Paldies, priekš... paldies priekšsēdētāja kungs, godātais komisāri. Salvadora garīgas ziņojumā ir runa par uh, finansēm, nevis par politiku. Es vēlētos pateikties Haugas kundzei un pārējiem par to, ka uh, šajā ziņojumā prioritātes ir uzstādītas uh, pašreizējā redakcijā. Politika ir visnozīmīgākais, un par to arī ir jādomā spriežot par nākamo DFS. Mēs visi zinām, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis pašlaik piemēro taupības pasākumus. Šādi pasākumi noteikti tiks ieviest arī nākumā, nākotnē. Šādi pasākumi ir vajadzīgi, lai pārvarētu krīzi. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī krīze ir jāizcīna Eiropas līmenī. Ekonomikas attīstības plāns, eh, finanšu tirgu regulācija, dažādie ekonomiskās pārvaldības pasākumi, tie visi ir kopienas pasākumi, kas uh, būs eh, daudz efektīvāki par nacionālajiem pasākumiem. Nacionālajie krīzes pārvarēšanas pasākumi nedrīkstētu runāt pretrunā Eiropas pasākumiem, tiem vajadzētu iet roku rokā. Eiropas eh, Savienība un dalība tajā pied, dod pievienoto vērtību. Tie nav nekādi tukši vārdi. Ja mēs eh, Nīderlandēs nodokļu maksātājiem skaidrojam, ka viņam ir jāmaksā vairāk Eiropas Savienībā, tad tas uh, nav nekas savādāks, kā skaidrot to pašu Bulgār, Bulgārijas vai Polijas pilsonim. Viņi darbojas dažādos tirgos, un tāpēc viņu ieguldījumi ir atšķirīgi. Ir eh, jāatcerās, ka pirms dažiem gadiem Eiropas sistēma guva daudz līdzekļu no Grieķijas, pašlaik situācija ir atšķirīga. Solidaritātei ir dažādas sejas, un visi šie aspekti ir saistīti ar Eiropas Savienības prioritātēm turpmāko gadu laikā. Mēs eh, nevarēsim uh, nodrošināt lielus sasniegumus zinātnē, enerģētikā vai transportā, vai ekonomiskajā pārvaldībā, vai digitālajās tehnoloģijās, ja mums nebūs kopīgas Eiropas politikas. Protams, ka mums ir jādomā par uh, izmaiņām pašreizē Eiropas budžetā. Ir vairākas rezerves, kas netiek iztērētas, mums vajadzētu uz to skatīties. Taču šīs rezerves mēs nevarēsim atrast, ja kohēzijas politikā tiks iekļautas visas pārējās politikas jomas, kas ir saistītas ar enerģijas efektivitāti, transportu vai kaut ko citu. Naudas atņemšana pašreizējiem fondiem nenodrošinās jaunus svaigus finanšu līdzekļus. Ja mēs vēlamies jaunus mērķus Eiropas Savienībai, ja mēs vēlamies, lai šai integrācijai būtu pievienota vērtība, pievienota vērtība, kas ir būtiska arī mūsu nodokļu maksātājiem, jo tie patiešām rūpīgi skatās uz katru centu, kas ieplūst Eiropas Savienības budžetā. Eiropas Savienībā pastāv sistēma, kas vada tirgu un vada valūtu. Mēs runājam par minimālajiem 5%, taču ar to nepietiks, lai atrisinātu visas mūsu problēmas. Tieši tāpēc mums ir jārisina eiro obligāciju, projektu obligāciju un citu finanšu līdzekļu iespējas. Paldies Kalfina kungām. Polsenis kundze nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Mm. Jāsaka, ka no visiem tiem gadiem, ko esmu pavadījis parlamentā, Vispatīkamākais pienākums bija darbība šūra komitejā, kurā es piedalījos. Šūra komiteja runāja par dažādiem nepieciešamiem pasākumiem Eiropas nākotnes nodrošināšanā. Par tiem jūs varat lasīt ziņojumā. Es pati ļoti satraucos par to, ko mēs neesam izdarījuši. Tāpat arī par prioritātēm par kurām esam sprieduši. Mums būs jāsaskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem tuvākajā nākotnē, bet taisnība, ka mēs eh, nedrīkstam pamest novērtā arī tradicionālos uzdevumus. Mums ir jāveic gan tas, gan arī tas, un ir jāvienojas par prioritātēm. Mums daudz stingrāk jāskatās uz notikumu ranžēšanu pēc svarīguma. Vēl ir kaut kas, kas mani dziļi satrauc. Tas, ka prioritāšu nospraušana tiek nodota ministru padomas rokās. Manuprāt, tas nav labs iesākums nākotnē. Paldies! Kalanan kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! smagi strādājušie nodokļu maksātāji Eiropā pelna naudu un <laughs> Eiropa ļoti vēlas to tērēt. Nodokļu maksātāji vēlas, lai Eiropa darītu ko mazāk, un, bet lai darītu to labāk. Viņi vēlas, lai budžets būtu mazāks un ņemtu vērā to, ka mēs dzīvojam taupības režīmā. Uh, iedzīvotāji vēlas, lai Eiropa darītu ļoti maz tikai ļoti ierobežotā jautājuma skaitā, kur tik tiešām var radīt pievienoto vērtību. Pārējo vajadzētu darīt dalību valstīm. Diemžēl šajā ziņojumā šāda pieeja neparādās. Runāšu skaidru valodu. 5% pieauguma piedāvājums mums ir pilnīgi nepieņemams. Tā saucamā pašu resursu ideja arī dzen ir nepieņemama. Tas ir vēl nākamais mēģinājums uzurpēt vairāk varas no Eiropas puses. Budžets ir jāmodernizē, e, fondi ir jāiedod tikai tām programmām, kas rada nākotnes ieguvums. E, parādos slīkstošo dalību valstu glābšana ir jāatstāja to valstu vidū, kur, rokās, kuras pašas ir iestājušās šajā klubā. Pārējiem nevajadzētu atbildēt par to. Komisijai vajadzētu mm, re, maksāt, vajadzētu re, mācīties no savām kļūdām. Es domāju, ka šis, budžet, šis priekšlikums ir jānoraida parlamentā. Lielas paldies, Laslos Surjans, divas minūtes. Köszönöm a szót, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šis ziņojums ir varbūt vissvarīgākais ziņojums visā šī parlamentārā mandāta laikā. Eiropas parlaments ir pirmā iestāde, kura izsaka savas domas par finansējumu nākamo septiņu gadu laikā. Taču mēs, protams, neatņemam komisijai tiesības nākt klajā ar priekšlikumiem. Šis ir vienīgais veids, kā mēs varēsim panākt vienošanos un izvairīties no skandāla, kad mēs noraidītu padomas budžeta priekšlikumu. Visi mūsu partneri zina, zina, ko Eiropas parlaments vēlas, jo esam publicējuši šo ziņojumu. Mēs varam mēģināt arī pārējās iestādes pievienoties mūsu izvirzītiem priekšlikumam. Ir vairāki punkti, kas ir ļoti svarīgi Lisabonas līgumā un arī šajā ziņojumā tos vajadzētu izlasīt pirms eh, kāds sāk kritizēt šo ziņojumu. Domāju, ka pašu resursi ir ļoti vajadzīgi, jo arī Lisabonas līgums tos paredz. Domāju, ka ir ļoti svarīgi šo ziņu paust ļoti skaļi lai mūsu partneri to saprot. Neliela, bu, neliels budžeta pieaugums ir vajadzīgs. Tas ir tiešām ļoti neliels pielāgo, pieaugums. Ir jāņem vērā, ka būs arī inflācija, kas ietekmēs situāciju. Mēs nerunājam šeit par milzīgu uzpūstu budžetu par izdevumiem KLP un kohēzijas fondos, eh, tur nevajadzētu mazināt esošos maksājumu un saistību līdzekļus. 17. gadsimtā bija kāds dzēnieks Niklaus Žinī, kas bija horvāts pēc izcelsmes, bet dzīvoja Ungārijā. Šis dzēnieks teica, nedara pāri Ungāriem. Es gribētu pielāgot šo teicienu, nedariet pāri kopēji lauksaimniecības politikai, nedariet pāri kohēzijas politikai, jo ja jūs darīsiet pāri šīm politikām, tad jūs nodarīsiet pāri ne tikai Slovākiem, Rumāņiem un Ungāriem, bet visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo jo mazāk cilvēku balso par kādu politiķu, jo vairāk šis politiķis piesauc savus vēlētājus. Bet es domāju, ka vairumu cilvēku šeit atbalsta ļoti, ļoti daudzi vēlētāji, un tādēļ mēs pārstāvam šos cilvēkus, runājam viņu vārdā. Man šķiet, ka jūs pārsniedzāt savu laiku termiņu. Tālāk, Valdenkundze, pusotras minūtes. Priekšsēdētāji, es gribētu atzīmēt darbu pie šī ziņojuma. Un šodienas debata norāda, ka mums būs zīve cīņa padomē par daudziem jautājumiem, ieskaitot arī eh, jautājums par apvienotās karalistes atlaidi, par pašu resursiem, bet bez apvienotās karalistes atlaides, kur, protams, apvienotās karalistes deputāti būs par vienu locekli mazāk pārstāvēt, nu es domāju, ka mums vajadzēs runāt par kompromisiem. Uh, bet eh, rakstot tik saržīt ziņojums, ka šo kompromisu ir gandrīz vai ne, eh, vienīgā iespēja, es arī atbalstu kompromisu par termiņu, par struktūru nākamajā finanšu perspektīvā. Es arī atbalstu kompromisu attiecībās kohēzijas politika. Kohēzijas eh, politika ir vitāli svarīga, ja mēs gribam panākt izaugsmu, darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā pēc 2013. gada. Tāpēc Kohēzijas politikai mums ir nepieciešams adekvāts finansējums vismaz tādā līmenī kā tagad, un vēl labāk, ja būtu vairāk nākotnē. Nākamā finanšu perspektīva eh, būtu jāfokusē uz darba vietām, uz nodarbinātību, lai tā būtu svarīga mūsu iedzīvotājiem. Un par reģionālo politiku runājot, mums ir bez tā vēl nepieciešams arī zinātnes atbalsts, arī mazie un vidēji jāatbalsta universitātes un tāpēc jādomā par nākotni, jāsniedz attiecīgs finansējums par infrastruktūru. Eiropas Savienībā arī šeit ir nepieciešamas investīcijas, tādas investīcijas kā transports, enerģētika, arī platjoslas projekti eh, daudzos lauka rajonos, bet eh, lauka rajoni arī kā tādi, ne, tie būtu arī, ne, nedrīkstētu par tiem aizmirst. Politika par darba vietām eh, ir jāpapildina ar mehānismiem, un turpat mums nepieciešama arī, arī partneri priekšsēdētais pārtos runātāju, un tagad viena minūte Rika Mana kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es gribētu pateikties par lielisko darbu Sūri komitejā, gribu pateikties referenta kungam. Nākamajā periodā mums ir jāizstrādā mehānismi stratēģijai 2020 un jāsāk no pašiem sākumiem. Šajā ziņojumā ir skaidri parādīts, ka bez kohēzijas un bez kopīgās lauksaimniecības politikas mums neizdosies panākt nospraustos mērķus. Kohēzijas politika, starp citu, ir vienīgais konkrētais instruments, ar kuru mēs varam atbalstīt inovācijas, radīt darba vietas. Mums ir nepieciešamas reformas, lai mēs varētu izmantot visus iespējamos rīkus. Un tāpēc es gribētu apelēt un aicināt jūs, komisāra kungs, nākamajā lauksaimniecības politikas finansējumā ir jāsaglabā esošie budžeta līmeņi. Esmu ļoti gandarīta, ka šeit šajā ziņojumā ir atzīmēta arī tie reģioni, kas cieši no īpaši grūtiem apstākļiem. Tur ir nepieciešams vēl vairāk stiprināta budžeta šajā ietvarā. Paldies! Liels paldies. Tālāk viena minūte. Van Dālenkungs. Priekšsēdētāji. Uzticība šeit ir pats galvenais vārds, ko mēs Eiropas institūcijās nedrīkstam aizmirst. Arī iedzīvotājiem vajadzētu atgūt ticību Eiropas institūcijām, kā mēs to varam darīt, varbūt neliekot vairāk Eiropas, bet uzlabojot kvalitāti Eiropai lai Eiropas sniegtu pievienoto vērtību, lai Eiropas līmenī nekādā veidā nenotiktu iejaukšanās dalībvalstu lietas. Un kohēzijas fonda būtu jāmērķē uz atbalstu nabadzīgajām valstīm. 50% tiek tērēti bagātām valstīm, piemēram, Vācijai, Francijai, un tas nav pieņemams. Un ja mēs nesakārtosim šo jautājumu, tad mēs iztērēsim ļoti daudz naudas. Mums, mēs nedrīkstam tā darīt. Mums ir jāinvestē arī ilgspējīgā lauksaimniecībā un industrijā. Šajā Polēdo kunga ziņojumā mēs redzam dažādu jautājumu sajaukumu. Viss ir vienā kat katlā, viss ir samests, bet ir jādomā par iedzīvotājiem, lai tie nenoslīgs šajā gūzmā. Paldies tālāk divas minūtes, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es vēlos. Ja, ja. Es vēlos sirsnīgi sveicināt ziņu, referentu un apsveikt viņu ar šo ziņojumu, un viņš ir ļāvis mums uzsākt kādu būtisku, spērt kādu būtisku soli šī daudzgadu finanšu plāna īstenošanā. Tas ir ziņojums, kas ir ļoti ambiciozs un vienlaikus arī ļoti reāls. Es ļoti ceru, ka visas institūcijas, kurām ir bijušas šaubas, bet tās tās ir atkal atsākušas, ka tās varēs atbalstīt šo mums vajadzīga skaidra vienotība, skaidra līnija, skaidrāka pārvaldība, kas iet vienā virzienā, un tāpēc mēs meklējam izaicinājumus tālāk. Mums ir vajadzīgs, vajadzīga labāka Eiropa. Mums ir nepieciešams izmantot kopienas metodas un nevis starp valdību metodas. Mums vajadzīgi stiprināt budžetu. Eiropas 20, Eiropa 2020 stratēģija, stratēģijas pier, prioritātes ir skaidrs, un ar šo jauno finanšu plānu mums tās būtu jāīsteno. Bet tā stratēģija var būt tikai tad efektīva, ja tā atbilstī, atbilst, atbildīs nostādītiem mērķiem. Daudzgadu finanšu plānam būtu jābūt arī kā kompromisam, kas īsteno arī šo stratēģiju Eiropa 2020. Politika veidojas arī no solidaritātes principa un šī koheizijas rezultātā ir jāpanāk būtiski soļi uz priekšu, un tas ir svarīgi heizijas politikai kopumā, kas ir jāsaglabā vienotā pozīcijā ir svarīgi, ka ir šāds daudzgad finanšu plāns, kura līdzekļi nav atkarīgi no valstu līdzekļiem. Paldies! Kinga Hončkundze, lūdzu. A krīzis rákényszerít bennünket, hogy felülvizsgáljuk. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Krīze ir likusi mums pārskatīt budžetu, uh, gan valstīs, gan arī Eiropas Savienībā. Mums ir jāskatās uz efektivitāti, uz izlietojumu mērķi un tā tālāk. Runājot par Eiropas budžetu, mums ir jāskatās, cik lielā mērā šis budžets rada papildus vērtību Eiropas pilsoņiem un kāda ir tā papildus vērtība. Es gribētu pievērsties kādai konkrētai jomai, par kuru mēs vēl neesam runājuši, konkrēti par Lisabonas līgumu un par to, uh, ka Lisabonas līgums ir ieviesis Eiropas Savienības politikās jaunas atbildības jomas, un šeit ir runa par sadarbību. Man liekas, ka tas būtu jāiekļauj nākošajā finanšu plānošanas periodā. Mums ir jāpanāk reāls progress šajā ziņā, mums ir jāatrod resursi, jāgarantē šie resursi, mums ir jāizveido ambiciozas programmas Eiropā, Mums ir nepieciešama pozitīva migrācija, kvalificēta cilvēki ierodas, un tam visam ir nepieciešami resursi. Protams, ka ir arī situācija mainījusies Ziemeļāfrikā, un tas viss parāda, cik svarīgi ir, ka Eiropā ir laba bēgļu politika, ka cilvēki integrējās un ka Eiropā ir solidaritāte. Tas ir patiešām nepieciešams. Pēdējo mēnešu laikā mēs arī ievērojām, ka mums ir kopējas vērtības, kas ir jāizstāv, mums ir jācīnas pret diskrimināciju, par cilvēktiesībām, un arī tam ir nepieciešami resursi. Mums ir jāpiemērojas ārkārtas situācijām, arī tur ir resursi nepieciešami. Mums arī ir nepieciešami pašu resursi, lai nodrošinātu, ka mums ir labāka, stiprāka un vairāk Eiropas. Paldies! Paldies! Kolēģi, saka priekšsēdētājs, es gribētu jums atgādināt par nosacījumiem reglamentā, ka cilvēki, kas ir augšā balkonā, viņiem ir jāsēž un jāklusē. Ja kāds cilvēks šeit atļausies skaļi izteikties, tad, diemžēl, viņam šīs telpas būs jāpamet. Es pārliecināšos, ka šis nosacījums šī prasība tiek izpildīta, ja kāds mēģinās eh, aplaudēt un trokšņot, un ja šis nosacījums tiks pārkāpts, tad, diemžēl, man būs jālūdz viņus pamest šī telpa. Tagad Elis kungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji kungs! Apsveicu referentu ar izdarīto darbu. Tas bija ārkārtīgi liels sasniegums, eh, panākot vienošanos. Es gribēju runāt par trīs jomām. Pirmkārt, mums ir nākotnē nepieciešams piecgadu finanšu plāns. Ja pašlaik mēs runājam par septiņiem gadiem, tad nākošam vajadzētu būt pieciem gadiem. Otkārt, mums ir jāpārliecinās, ka pareizi tiek iesniegti certifikāti par izmaksām. Mums ir pilnīgi skaidri jāsaprot, kur nauda tiek novirzīta, kur tā tiek tērēta. Atbildot Ferhofštata kungam, man liekas, ka ir nepareizi izcelt kādu konkrētu dalību valsti, jo ir daudzas valstis, kas ir maksātāju valstis. Un tāpēc es gribēju lūgt ieviest augšējo limitu dalību valstu iemaksām kā procentu no IKP Un man liekas, ka nav pareizi, ka kādām valstīm jāmaksā divkārši taupības pasākumu laikā. Paldies! Tagad Piperkungam uz divām minūtēm vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! 5% likme ir pamatota un palīdzības attīstības paaugstināšana attiecas arī uz šo jautājumu, un tomēr tas ir pamatots arī šajā Eiropas parlamentā. Un tā ir viena iespēja kļūt uzticīgāk, uzticamākiem un parādīt, kur Eiropa var būt vēl efektīvāka, kur ir iespējams ietaupīt. Tur ir virkne aģentūru, kam ir būtiski izdevumi, tāpat arī lauksaimniecības politika, kur vairākām valstīm nav izdevies sekmīgi gūt rezultātus, bet Svarīgi ir arī kohēzijas politika Eiropā. Daudziem reģioniem ir izdevies pārsniegt 75% robežu, tomēr Eiropā valda nabadzība. Ietaupījumi varētu tikt īsteno efektīvāk investēti, tos vajadzētu vairāk sasaistīt ar struktūru fondiem un robežu reģionu attīstībai. Patreiz tiek ierosināts šī 75% likme, un reģionālajā komitejā mēs jau esam vienojušies par kompromisu. Sura komiteja, manuprāt, nav piemērotākā ko komiteja, un mums vajadzētu manuprāt, mēs vairāk nepiedāvājam stimulus, mēs piedāvājam subvencijas, jeb subsīdijas reģioniem, bet, dāmas un kungi, šāda sistēma reģionālajā politikā Eiropā nevarētu turpināties, tāpēc 73. paragrāfu vajadzētu svītrot šajā ziņojumā, citādi ziņojums ir labs, paldies! Šrekter, señora, señora... Paldies runātājiem. Šreters kundze parādīja zilo kartīti, vai jūs vēlaties uzdot jautājumu? Pīperkungs, vai jūs akceptējat šo jautājumu, lūdzu? Jautājums tātad no Šreters kundzes. Jā, jums ir jums 30 sekundes, lūdzu. No Jā, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jautājums ir Pīper kungam. Mani pārsteidz, ka viņš runā par to, ka Krēls kundze sapņo. Ir vairākums, kas atbalsta šo starp mērķi reģionālajā komitejā, reģionu komitejā, un es domāju, ka arī šeit vairākums to atbalstīs, jo arī vairākums ir par solidaritāti reģionos, un tāpēc Mums ir vajadzīgs šis starpposma mērķis. Man interesē, kāpēc viņš šo, uz, šo mērķi uzskata par sapņošanu. Paldies, Pīperkungs, vai jūs varat atbildēt, kāpēc tad šis ir kā sapnis formulēts? Šreiters kundze, mēs esam izstrādājuši citu teksta priekšlikumu reģionu komitejā. Otrakārt, politisko grupējumu starpā vēl ar vienu ir pretrunas un arī pretestība pret šo pamatprincipu, tāpēc man šis jautājums pārsteidz. Es to tiešām raksturot kā sapņošanu, jo ir panākti kādi kompromisi un principā tā ir reģiona komitejas atbildība un tiešām man pārsteidz jūsu uh, optimistiskais vērtējums. Pīperkungs. Paldies jums, Grelie kundze! Šī diskusija par jauno daudzu gadu finanšu schēmu ir saistāma ar citiem plāniem, ar mūsu ambicioziem mērķiem. Šī ziņojuma e, lielais plus ir tas, ka mēs gribam mobilizēt visus resursus, lai kalpotu stratēģijai 2020. gadam. Un mēs esam cenš cenšamies sakārtot dažādu dalībvalstu viedokli. Mēs runājam par iemaksām, par, par, par to, ka vajadzētu e, samazināt, par to, ka mums ir nepieciešams nepieciešams finansējums, kas ir jāpaukstina, tas ir nepieciešams arī e, integrācijas ziņā, vēsturisks mērķis, mums ir jauns kompetences, ko mums piešķir Lisabons e, līgums. E, mēs runājam par parlamentā par nākotni, un tā, jāievēro arī konsens, ir jābūt uzmanīgi. Tātad pieci procenti finansējums, eh, tas ir kaut kas mazāks nekā tas, kas bija paredzēts dalībvalstu budžetos. Mums ir nepieciešams runāt par politikām, mēs eh, cenšamies eh, runāt par taupību, mēs cenšamies runāt par to, kā tas ietekmē darba vietas, un mums ir tagad pienākums finansēt pretcikliski, un mēs ignorējam kohēzijas principus, kas ir nepieciešami, absolūti nepieciešami, lai atbalstītu atbalstītu mūsu reģions. Un vēl ir nepieciešams radīt arī šo starp kategoriju, tas, lai veicinātu uh, attiecīgo reģionu attīstību. Uh, un arī attiecīgi nodokļu jautājums izraisa bāžas un nepieciešams ir Eiropas projektu labāk finansēt. Paldies, un tagad divas minūtes Hokmarka kungam. Vispirms es gribētu pateikties ziņotājam, referentkungam par aktuālo problēmu izcelšanu, un es arī atbalstu ļoti skaidro vēstījumu, kas ir ziņojumā, kur ir izteikts aicinājums palielināt finansējumu zinātnē un pētniecībai, jo tā ir viena no prioritātēm, kas mums ir skaidri jāizceļ. Un vēl es gribētu teikt kaut ko adresējot eh, to komisijai līdervadība ir saistīta ar prioritāšu noteikšanu. Ja nav prioritāšu, tad nav arī līderu. Un vienmēr ir visi šie uzdevumi un izaicinājumi, kas būs svarīgāki par citiem izaicinājumiem. Un tāds pats eh, gadījums attiec arī uz Eiropas Savienības budžetu. Mums ir nepieciešams eh, palielināt finansējumu pētniecībai un zinātnē, bet arī uh, ir nepieciešams palielināt finansējumu zinātnē pētniecībai reģionālos fondos. Ir jāņem vērā arī lauksaimniecības tirgu attīstību par to, kā tiek palielināts izmaksas šajos lauksaimniecības produktu tirgos un mums ir nepieciešams noteikti prioritātes visos līmeņos. Šīs prioritātes jānosaka gan Eiropas līmenī, gan arī dalībvalstīs. Jāatzīst, ka man nepatīk tāda diktējoša pieeja no Briseles puses. Un es negribu arī, lai mēs ignorētu dalībvalstis tādā veidā. Mēs nedrīkstam aizvīt vai ignorēt arī tos finansējumus, ko piešķir dalībvalsts, veselību, izglītību un tā tālāk, kas ir dalībvalsts kompetence. Šeit nav tāds konflikts starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm. Uh, Šeit ir joprojām šī pretruna starp līderu vadību un prioritāšu noteikšanu. Ja mēs nenoteiksim prioritātes, tad mums arī nebūs līderu vadība. Jāatzīst, ka ja mēs neizpratīsim šo grūto situāciju, kas ir dalība valstīs, tad mēs arī neizprotam iedzīvotāju realitātes. Tāpēc ir nepieciešams noteikt prioritātes, nevis risināt, bet arī palielināt budžetu. Un lūdzu Esiet uzmanīgi, ir nepieciešams finansēt izglītību, pētniecību. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un dod vārdu Kodzalīno kungam pusotras minūtes. Mēs balsojam par kādu būtisku dokumentu, strateģisku dokumentu, un tam ir liela nozīme šajā daudzgadu finanšu schēmā. Tur ir vairāki aspekti, svarīgi aspekti, bet vajadzīgs mērķis un mēr, uh, instruments saskaņot. Tam ir svarīga nozīme arī Lisabonas, Lisabonas mērķu īstenošanā. Mums jāskatās tikai, kādas resursus mēs investēsim. Šī, šis ir arī jautājums par inovācijām un tiem, kas īsteno Eiropas Savienības politiku. Mēs to esam darījuši koheizijas jomā. Tā ir svarīga uh, jauna lapuse nākamajiem gadiem, pieredze liecina, ka kohēzija ir svarīgs instruments Eiropas veicināšanā, Eiropas uzbūvē. Tas ir svarīgs instruments visiem, un tas ir jāatjauno, un tas ir arī jāsaglabā. Īpaši ir svarīgi, ka pastāv starp kategorijas, īpaši attiecībā uz starp reģioniem, jo dažādos gadījumos mēs redzam, ka notiek recesija, kam ir ietekme uz reģioniem. Tas nozīmē, ka ir svarīgi mazāk attīstītos reģionus attīstīt, lai cīnītos arī pret izšķēdēšanu un lai parādītu, ka šī attīstība var notikt. Es domāju, šis izaicinājums starp reģioniem ir izaicinājums, kas ir jāņem vērā, lai varētu veicināt jaunu kohēzijas politikas posmu Eiropā. Runa ir arī par to, lai kohēzijas politika būtu ilgtspējīgāka un sabalansētāka eh, labai Eiropas Savienības attīstībai. Lūdzu, tālāk divas minūtes, Franks Engels. Priekšsēdētāji, mums ir milzīgs iedzīvotājs skaits, un mēs veidojam arī attiecīgo iedzīvotājs atskaita procentu, tad 21. gadsimtā mūsu iedzīvotājs skaits pieaugs vēl vairāk. Par ārējām attiecībām mums ir 2000 vēstniecības armijas, un ko tad vēl mēs papildus varam dot, ko mēs varam dot eh, vēl klāt no mūsu ministru darbības, ņemot vērā, ka mums ir attiecīgi divpusējas attiecības, mēs esam eh, kļuvuši smieklīgi globālā aspektā. Un 8% pieaugums tas izrādījies muļķīgs. 2,5% budžeta izdevumi ir Eiropā. 2,5% tā ir viena četrdesmitā daļa no nacionāliem izdevumiem, un tad kāpēc tādā situācijā mēs nevarētu izmantot pašu resursus? Un varbūt neuztrauksimies par 2,5% publisko izdevumu, jo tas viss nepieciešams, lai realizētu stratēģiju 2020, lai atbildētu visiem tiem cilvēkiem, kas ir vēlējuši mūsu un kas mums liek arī visus pienākums, kas izriet no Lisabonas līguma. Tas nevis mēs, bet dalībvalsts, kas nosaka šo realitāti, un arī to es redzu eh, garīgas eh, ziņojumā, kaut gan šeit mērķi ir diezgan pieticīgi. Uh, bet eh, mēs nedrīkstam ierobežot sevi, lai mazinātu savu ambīciju līmeni. Paldies. Tālāk Darden kungs. Merci, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, dargi komisāri kungs, dargie kolēģi. E, šis ziņojums attiecās uz Eiropas projektu nākotni, kur mēs runājam par solidaritāti un arī atceramies budžetāro krīzi, kas guļas uz dalību valstu pleciem, kā smagums. E, tad runāt liberāli, lielākā daļa valstu vadītāju padomē uzskata, ir diezgan ākli attiecībā uz budžeta samazinājumu. Viņi neievēro koherenci un nedrīkst ignorēt dažādu pušu argumentus. Tad palielinājums mazāk par 5% ir jāsasniedz kā konsens, un tam ir jābūt minimumam, lai panāktu mūsu mērķus un realizētu solidaritātes princips. Un šī solidaritāte ir nepieciešama, lai mēs varētu finansēt stratēģijā 2020 2020 teikto, ir tīpaši mērķiem, kas paredzēti cīņai pret nabadzību. Eiropas solidaritāte ir jāapstiprina šis eh, ziņojums, kur tiek piedāvāts radīt šo starp kategoriju reģioniem, lai attiecīgi izplatītu kohēzijas politiku, attiecinot to arī uz visām teritorijām kopā. Visbeidzot, vēlreiz jārunā ir par Eiropas eh, pielāgošanu un globalizāciju. Mums ir nepieciešams runāt par finansējumu pieaugumu katru gadu un nevajag apgrūtināt vēl vairāk dalību valstis, nevajadzētu arī apgrūtināt dalību valsts budžetus, ieviešot nākamo taksi, nodokli uz finanses transakcijām. Tagad Dženako kundzei vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lisabonas situācija ir radījusi pilnīgi jaunu spēles laukumu un ir stiprinājusi Eiropas politikas, kas, protams, arī ir jāatjauno, jātaino jaunajā plānošanas perioda budžetā. Es gribēju apsveikt Garīgas kungu ar uh, visapturašo ziņojumu, kur ir jaunas Eiropas, savādākas Eiropas vīzija. Uh, Šis ziņojums rada jaunus izaicinājumus Eiropai un pilsoņiem. Mums daudz nākotnē būs jādara. Un es saprotu, ka viens no galvenajiem politikas mērķiem būs samazināt tās milzīgās nevienlīdzības, kas pastāv Ei Eiropā. Tāpēc veiksmīga kohēzijas politika radītu papildus Eiropas vērtību, radītu spēcīgāku Eiropu. Tāpēc šis jaunais plānošanas periods ir kā pamats Eiropas atjaunošanai pēc krīzes, tas veicinās izaugsmi, ilgtspējīgu izaugsmi. Protams, ka svarīgs arī ir izpētes jautājums, nodarbinātības jautājums, attīstības jautājums, klimata izmaiņu apkar, apkarošana, cīņa pret nabadzību un vienliedzības veicināšana. Vēl jārunā par imigrācijas politikām un darbu ar nomaļiem reģioniem. Visi šie jautājumi ziņojumā ir skatīti, veicinot solidaritāti starp dalību valstīm. Šeit mēs runājam arī par labāku ienākumu sistēmu, no valsts un privātās sfēras, kas ļaus mums eh, efektīvi izpildīt 2020 stratēģiju. Budžets ir jāpalielina, un ja mēs vēlamies spēcīgāku Eiropu gan pilsoņiem, gan arī visai pasaulē, tad ir būtiski nepieciešams palielināt budžetu. Tīpaši brīdī, kad dalībvalstis pašas nevar risināt situāciju. Paldies! Tagad uz pusotru minūti Okonī kundze. Priekšstādātāji, dārgie kolēģi, bieži saka, ka nauda ir saistāma ar karu, bet nauda varētu novest līdz mieram. Un tā tad mums ir jāievēro šī politika, kas ir līguma. Mums ir jāatcauc atmiņā Lisabonas līgums un ir nepieciešams arī piešķirt ambicioziem mērķiem paredzētos finanšu līdzekļus. Mēs runājam par pašu līdzekļiem, par nodokļu radīšanu, no, tas ir nodoklis uz finanšu transakcijām. Tas ir nepieciešams, lai palielinātu uh, budžetu, bet tas ir jāpildina arī ar izdevumu optimizāciju. Mums ir nepieciešama patiesa ārlietu un aizsardzības politika, un tas ir nepieciešams, lai mēs nodrošinātu lielāku Eiropas ietekmi visā pasaulē, un arī attiecīgi, lai vislabāk izmantotu publiskās finanses. Es uzskatu, ka Garīgo Palēdos ziņojums ir fundamentāls mums ir jādomā par kopīgu stiprāku politiku visā Eiropā mums ir jāatrod iespēja atbalstīt visas jomas. Gribu runāt par lauksaimniecības politiku, kas ir absolūti nepieciešama, lai mēs nodrošinātu pārtiks nodrošinājumu mūsu kontinentā. Arī kohēzijas politika ir finansiālās solidaritātes instruments, kas veicina gan reģionu attīstību, gan arī atbalsta uh, izaugsmi kopumā, un ir nepieciešama arī starp kategorijas radīšana, lai tie reģioni, kas atrodas nu, nomaļās vietās, arī iegūtu labumu no atbalsta. Paldies, eh, Hubners kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Eh, Prezidente, kolīgs, eh, I would like to say. Priekšsēdētāji, kolēģi, es gribēju nedaudz parunāt par pārēju uz pašu resursiem. Es uzskatu, ka šī dominējošā loma uh, rada politisku gaisotni, mazina efektivitāti un tiek runāts par to, ka jāsamazina Eiropas izmaksas, it īpaši runājot, saistību, runājot par 2011. budžetu, jo tika samazināti arī nacionālie budžeti krīzes dēļ. Tieši tāda pati pieeja būtu jāpiemēro arī Eiropas budžetiem, budžetam. Uh, Ja tiks palielināti pašu resursi, tad mēs varētu runāt par reformu Eiropas uh, budžetā, par struktūrālu reformu. Bet ir skaidrs, ka, ja padomu par šo var balsot, tad mēs arī parlamentā par tādu attīstību varētu balsot. Mums būtu jāņem vērā pilsoņu gaidas un nacionālā politiķa veiksme mājās nebūtu jābalsta uz domu, ka valdība maksās mazāk Eiropai, bet tā būtu jābalsta uz domu, piemēram, ka Eiropa palīdzēs maziem uzņēmumiem finansēt inovāciju projektus. Finansējums jānodrošina caurskatāmi, un to varētu panākt ar vienu nodokli, vai arī balstīties uz nodokļu grupu, kas atbilst dažādiem kritērijiem, piemēram, efektivitātei, redzamībai, caurskatāmībai un tā tālāk. Paldies! Tagad pusotra minūte Karvaļo kundzei. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Vēlos pateikties referentam par lielisko darbu. Esmu ļoti priecīga, ka šeit ir noteikts labas prioritātes, tās atbilst Eiropas 2020 stratēģijai. Šis pieaugums ir svarīgs, tas ir politikas centrālais aspekts, mums ir vajadzīga labāka un vairāk Eiropas. Tāpēc šīs jomas ir jāizmanto, kas jau veicina konkurētspēju, piemēram, zinātne, enerģijas joma, inovācijas. Tāpēc ir svarīgi ka finansējums un inovācijas tiek atbalstītas, lai zinātne Eiropā kļūtu izcila. Ir svarīgi finansēt izpētes jomas un investēt arī līdzekļus šajā jomā. No otras puses, jaunais budžets paredz to, ka ir jāveic energoefektivitāte, ilgtspējīga infrastruktūra ar enerģētikas jomā, Tie ir no, svarīgi nosacījumi, lai veicinātu arī konkrētu spēju Eiropas industrijas jomā. Ir svarīgi rūpniecību attīstīt, īpaši mazos vidējos uzņēmumus. Eiropa var tādējādi kļūt par vadošu, ieņemt vadošo lomu visā pasaulē. Paldies, Karvaljā kungai, pusotra minūte Matēra kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentam par lielisko darbu, ko viņš ir veicis gada laikā. Tam ir svarīga nozīme mūsu politikā. Šai vēstī, jeb šim ziņojumam, ir bijis labs pienesums. Mēs esam pārdomājuši par to, ka Eiropas Savienībai jākļūst par svarīgu globālo spēlētāju. Šeit ir atspoguļots svarīgi stratēģijas 20, Eiropa 2020 mērķi un principi un arī Lisabonas stratēģijas principi. Un tomēr šī uzticamība mērķiem būtu arī jāpamato proti ar finansējumu, piemēram, finanšu uh, ieguldījums transporta un citās jomās, izglītība, jauniešu politika, arī šeit ir jāmeklē jauni resursi nākamajā Eiropas Savienības budžetā. Pamatprincipi ir kohēzijas politika, tāpat ir lauksaimniecības politika, arī šie ir jāsaglabā uh, balstoties uz jauno finanšu plānu, jaun Eiropas Savienībai var būt problēmas ar valstu budžetiem, tāpēc ir jāiesaist privātais sektors, piemēram, caur dažādiem projektu fondiem, starp publisko un privāto partnerību, un tas ir svarīgi, lai veicinātu attīstību, lai veicinātu konkurētspēju. Kopā ar Itāļu delegāciju esmu noraizējusies par jautājumiem, kas attiec uz starp reģioniem un šo kategoriju. Var tik nodarīts kaitējums vājākiem reģioniem. Eiropas Savienības re finansējums, iesaistot arī pašfinansējumu, ir vienīgais veids, kā veicināt uh, Eiropas Savienības attīstību. Paldies kolēģei, Matēra kundzei. Ir parādīta zilā kartīte, vai tas ir jautājums, ko jūs vēlaties uzdot, saka priekšsēdētājs, vai kā tas ir, vai jūs vēlaties ko sacīt? Lūdzu! Tas būs pieteikums brīvā mikrofona procedūrai, bet tagad vārds Grēsla kundzei pusotra minūte. Godaties komisārkungs, kolēģi, kolēģis, kopā ar šo paka, pakotni tiek veikts būtisks reformas. Jautājums ir arī par to, kā Eiropas Savienība tiks pārvaldīta un svarīgi šķiet 125. un 126. paragrāfi. Jautājums par to, ko mēs darām, Par to ir daudz runāts, un šie jautājumi ir svarīgi arī tādā aspektā, kā mēs to darām. Svarīgi ir saprast, kāda būs Eiropas komisijas loma tālāk tieši šo punktu īstenošanā attiecībās programmu, ko šodien esam izteikuši kā priekšlikumu. Eiropas komisijai būtu svarīgi spēlēt lielāku lomu un nevis nodot uzdevumus tālāk citiem. Tas ir svarīgi tieši attiecībā uz šo jautājumu, un ir Eiropas komisijai jāpieņem vairāki uzdevumi un jāpilda tie. Mans priekšlikums būs, būtu izmantot komisijas darbinieku brīvās dienas, lai sasniegtu arī politikas mērķus, kādus mēs vēlamies panākt kopīgi. Vēlos aicināt Eiropas 2020 stratēģiju, attiecināt arī uz administrāciju pārvaldi Un te tiek aicināti ne tikai jūs, bet visi kolēģi un arī komisijas priekšsēdētājs. Paldies! Gresle. Paldies Greslas kundzei! Nākamais. Nākamā runātāja Jančerjevskas kundze. Pusotra minūte. Paldies! Vēlos vēlēt visu labu referentam un pateikties viņam par lielisko ziņojumu. Tas ir ziņojums kas ir guvis Sure komitejas lielu atbalstu. Es ceru, ka šis ziņojums būs būtisks pamats drī, drīzumā uzsākš, uzsāktiem daudzgadu finanšu schēmai un plānam. Esmu iesniegus vairākus grozījumus, proti tieši attiecībā uz jaunatnes politiku un tās atbalstu. Mēs atrodamies laikā, kurā uh, galvenokārt jaunieši cieši no finanšu krīzes. Mums ir jāuzsāk dažādas iniciatīvas, jāatbalsta tās, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu kopumā, īpaši attiecībā uz piekļuvi izglītībai, nodarbinātības uzlabošanai un tam līdzīgiem aspektiem. Šādas programmas, kā piemēram Youth on the Move, mūža izglītība, arī dažādas citas programmas, kas nemaz nav tik dārgas, bet tomēr daudz uh, dod atsevišķajām personām, kas tajās piedalās. Šās programmas būtu jāsaglabā, un tās ir svarīgs elements arī nākamajā daudzgad finanšu sēmā. Es domāju, ka būtu jāpalielina finanšu līdzekļi, kas ir paredzēti šīm programmām. Ir nepieciešams vairāk līdzekļu arī kohēzijas politikai, jo tā ir izšķirīga ne tikai attiecībā uz Eiropa 2020 stratēģiju, arī Eiropas solidaritātei un integrācijai šis ir svarīgs aspekts. Tādā veidā var tikt mazināts atšķirības starp reģioniem, kas ar vienu vēl pastāv Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies kolēģiem. Visi runātāji ir izteikušies. Un tagad mums ir iespēja izteikties arī brīvā mikrofona procedūrā, vai 19 runātāji ir pieteikušies. Astoņiem var dot vārdu. Svarīgākais ir ka mēs arī pēc tam uzklausam referentu, tāpat arī komisijas pārstāvi, un lūdzu jūs ier, ievērot mieru un klusumu, un pēc tam vēlāk nu, būs arī balsojumi. Tātad pēc, kad minūte būs pagājusi, es došu vārdu nākamajam runātājam Nikolais Kūkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta kungs iesākumā sāka ļoti svarīgu teikumu. Viņš teica, ka mums vajadzētu apvienot tradicionālās politikas ar jaunajām prioritātēm. Jo ne pirmais, ne otrais nevar funkcionēt atsevišķi, un es arī atbalstu šo jauno vīziju attiecībā uz uh, kohēzijas politiku. Es gribētu pieminēt dažas svarīgas idejas. Vispirms vajadzētu KLP budžetu atstāt tajā pašā līmenī kā agrāk, ir arī jāuztur Eiropas lauksaimniecības tradicionāla loma, kas pamatojas arī uz mūsu ambīcijām. Otrakārt, mums ir nepieciešams saglabāt KLP ar diviem pilāriem, lai mēs otrā pilārā atbalstītu lauku rajonu attīstību. Otrais pilārs ir, attīst, ir saistīts ar mūsu stratēģiem. Uh,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 Un mums ir nepieciešams arī likvidēt atšķirības starp dažādiem reģioniem. Mums ir nepieciešama laba un efektīva lauksaimniecības politika. Un ir arī citas jomas, kas ir nepieciešams. Tas viss ir vajadzīgs, lai radītu konkurētspējīgu Eiropas Savienību. Ir nepieciešams arī liels investīcijas izglītībā. Mums ir jāmeklē arī jauni eh, finansējuma avoti. Paldies! Senjor Jan Mulder. Mulder kungs. No. No. Mikro. Voilà, ça marche. Uh, meneer de voorzitter, ik dank u wel. Een van de centrale punten. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Viens no svarīgākajiem aspektiem šajās diskusijās, kas jau tika minēts, ir jautājums par to, kas tad ir šī pievienotā vērtība Eiropai. Un ja komisija izplat kādu priekšlikumu, uh, ir svarīgi arī pateikt, kāpēc noteiktas pozīcijas budžetā ir pievien, kāpēc tām ir pievienotā vērtība un citām nav. Mums ir svarīgi zināt to, jo tikai tad mēs arī varēsim pateikt, par ko balsosim. Otrā lieta - diskusiju ietekmēja arī diskusijas par pašu līdzekļiem par, un svarīgs aspekts ir bijis lēmums par 94. 94. gadā, kas pieņemts attiecībā uz Britiem, vai nu nekādas atlaides, vai nu arī valstīm, kas ir līdzīgā situācijā, piemēram, kā tajā laikā bija Lielbritānija, šāds jautājums vajadzētu risināt un apspriest, un es ceru, ka komisija izteiks arī priekšlikums šajā ziņā. Paldies runātājiem! Gracias. Esta obsesión por fijarse solo en cuánto recordar. Romēvas Roedskungs. Mēs šeit runājam nevis par to, kā iegūt budžetā līdzekļus, bet par kaut ko citu. Uh, Tas, ka būs vairāk Eiropas, e, nenozīmē, ka nacionālām valstīm būs mazāka nozīme. Protams, ka izdevumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet runājot par budžetu, ir jāpiemina arī citas lietas. Mums, piemēram, ir militāri izdevumi, arī tas ir jāņem vērā. Levandauska kungs šeit smaida, diemžēl, ir tīpaši ņemot vērā šo situāciju, kāda mums ir, bet kā tas var būt? ka cilvēki, kas nav atbildīgi par krīzi, par to maksā. Tajā pašā laikā mums tiek samazināti sociālai izdevumi. Tik runātājiem atslēgts mikrofons, diemžēl. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mans mikrofons vēl ar vienu īpaši nedarbojās, tāpēc mainīju vietu. Ja Atkal mikrofons ir izslēdzies, saka priekšsēdētājs. Rubikungam vārds. Diemžēl runātājs nav dzirdams. Hello? No. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem atgādināt vienu lietu apstiprinot budžetu mums jāatceras ka eiropas iedzīvotāju vidū arvien pieaug skeptiska attieksme pret to ko mēs šeit darām. šī sakarā man liekas ka budžets nav pietiekami saskaņots ar tām ambiciozām mērķiem kas ir izteikti e, programmā. two thousand and twenty un vēl viens jautājums jūs e, komisāra kungs esat solījis latvijas zemniekiem izlīdzināt tiešos maksājumus ar šo budžetu. Nu, ja viņš tāds kā ir tiks apstiprināts, tad jūs savu solījumu būs grūti izpildīt. Es gribu, lai viss tas, par ko mēs runājam, ko mēs spriežam, atbilst arī mūsu vēlēto interesēm. Paldies! Gracias, señor Rubiks. Tiene la palabra el señor. Paldies. Bronskungs. Thank you. Uh, I thought the EU couldn't get any worse. Man likās, ka Eiropa nevar vēl sliktāk darboties, bet es redzu šo ziņojumu. Mēs vienkārši esam ilūzijās. Nekad Eiropieši nav prasījuši vairāk no Eiropas. Daudzi Lielbritānijas iedzīvotāji vienkārši saka, ka mums ir jāizstājās. Ja mēs šeit runājam par budžeta iesaldēšanu pēc 13. gada, um, es nezinu, ko mēs šeit uh, varam sasniegt. Varbūt, ka mums ir eh, jārunā par 5% ierobežojumu budžeta līdzekļu palielinājumam. Šeit mēs runājam par atlaidi Lielbritānijai. Balstoties uz šo atlaidi, mēs maksājam tik tikko pieņemamu summu tā vietā, lai maksātu kaut kādu ārprātīgu lielumu. Atbilstoši 169 pantam eh, eh, Eiropas Savienība var iekasēt savus līdzekļus bez mūsu atbalsta, un tas nav pieņemami. Sikerski kungs. Liels paldies! Man liekas, ka mēs esam panākuši būtisku kompromisu, jo šeit mēs nodrošinām tādu secīgumu un piedāvā arī izmaiņas. Eiropas politikām jābūt stabilām, un priekšlikums eh, saglabāt tādu pašu budžetu kohēzijai un KLP ir pareizi. Atšķirību izlīdzināšana veicina kopienā, kopi, kopējā tirgus attīstību nāk par labu visām valstīm. KLP nāk par labu visiem patērētājiem Eiropā, bet mums arī ir jāatceras, ka zemniekiem ir mazs ienākumu līmenis un tāpēc viņi ir jāatbalsta. jaunie uzdevumi KLP un saistība ar PTO ir bīstama, jo kādam par to būs jāmaksā. Protams, ka mēs gribam izglītību, inovācijas un tā tālāk, bet, diemžēl, mikrofons tika izslēgts. Tagad Stavrakakis kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, komisāri! Parlaments šodien nosūta ļoti svarīgu vēstījumu Eiropas parlamentiem un premjerministriem. Šeit mēs runājam par nākošā finanšu perioda budžetu. Vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Jā, ir kohēzijai, jā, ir budžetam, kas piepilda noteiktus mērķus, inovāciju, nodarbinātības jomā. Jā, politiskai konsekvencei dažādos līmeņos, atbalsts arī reģioniem, kalnu reģioniem īpaši un, un citiem nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem, ne ir fragmentācijai un nestabilitātes pakta apdraudējumam. Paldies, saka priekšstādātājs. Līdz ar to mēs beidzam brīvā mikrofona procedūru. Atvainojos tiem 11 vai 12 deputātiem, kas pieteicās, bet diemžēl nebija pietiekoši laika izteikties. Tagad pārējām pie debašu pēdējās stadijas. Tagad vārds Levandovski kungam, kas komentēs visus jautājumus un komentārus. Lūdzu, Levandovska kungs. Priekšsēdētāji kungs, īstenībā esmu jau izmantojis visu laiku, un tāpēc es pateikšu tikai divas īsas remarkas, kas ir nepieciešamas esošajā kontekstā, kad mēs runājam par taupību. Mm. Eiropas budžets. Eh, to nevarētu vainot par to, ka nacionālās finanses eh, nav pareizi vadītas. Eh, mēs no Eiropas budžeta varam papildināt ar investīcijām kaut, ko, kaut kur citur, ka, ka, ko nevar darīt ar nacionālo budžetu. Te vispirms es gribētu runāt par sociālajiem transferiem. Tagad par atbalstu zemniekiem. Vienota likme nav iespējama pakāpeniska konverģence. Tas ir iespējamais ceļš. Uh, Un tad vēl komisijas vārdā es gaidu arī balsojuma rezultātu. Es gaidu, ka šeit būs konsens, un tādā veidā Eiropas parlamenta balss būs spēcīga un ietekmīga. Paldies Levandovska kungam. Un debates beigās mēs dosim vārdu Garīgo Paledo kungam, referentkungam. Viņam mēs dosim divas minūtes. Un tad es gribētu arī no sirds pateikties garīgo pavēdu kungam par lielisko darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties nacionālajām delegācijām. es atbalstu to, ka šīs delegācijas pretēji spiedienam balsī, balsos par šo ziņojumu. Un šajā debatā mēs nerunājam par summām, par apjomu, bet drīzāk par to, kāda ir kopienas metode. Un tie, kas redzēja šo ziņojumu citādā veidā, tad tie nav pareizi sapratuši, kas runāja par eh, samazinājumu te nav pareizs šis fokus. Un ja jūs iesiet tādā ceļā, kā jūs norādījāt, tad jums būs arī budžets samazinājums, arī mazāk būs prioritāši, kas būs izceltas. Tāpēc es domāju, ka mums ir jācī, Nās, vai drīzāk padomē ir jācīnās par starpvaldību pieeju, bet mums šeit, šajā parlamentā, ir jāizstāv Eiropas Savienība ar visām politikām un prioritātēm. Protams, mums ir vajadzīgs arī adekvāts budžets. Uh, Šeit mēs nerunājam par to, ka vajadzētu par 5% publiskos izdevumus palielināt. To mēs negribam. Mēs gribam, lai nacionālie slogi būtu mazāki. Mēs gribam, lai mums būtu pareizas investīcijas, arī transnacionālas investīcijas, lai tas būtu viss iestrādāts Eiropas budžetā, jo tādā veidā mēs labāk varam rīkoties ar kopējiem resursiem, tādā veidā sniedzot pievienoto vērtību. Un es sapratu, ka visas politiskās grupas to atbalstīja un arī Sūra komiteja izteica atbalstu. Šis priekšlikums ir ļoti ambicios, ļoti plašs, ir ieskats nākotnē, ir nepieciešami arī lēmumi no dalībvalstu puses, un mēs ļoti ceram, ka šis parlaments arī varēs izpildīt eh, savus uzdevumus un solījumus. Paldies kolēģiem par konstruktīvo pieeju, par priekšlikumiem, paldies par debati, tā bija ļoti interesanta. Un ir interesanti vienmēr uzklausīt dažādos viedokļus, kas izskan šajā parlamentā. Galu galā mēs eh, diskusijas rezultātā uzzinām kopā daudz vairāk. Mēs saņemam plašāku informāciju, mums rodas skaidra aina par to, kas notiek. Paldies! Līdz ar to diskusija ir beigusies, un pēc dažām minūtēm mēs sāksim balsošanu. Mēs esam pabeiguši ļoti svarīgu diskusiju, tā bija ļoti nozīmīga saruna. Un tad, at, tagad būs pārtraukums 3-4 minūtes, un tad atkal sāksim balsot. Paldies visiem par piedalīšanos!